tika saņemtas instrukcijas, tas tur ir izšķiroši, nevis eh, darbdevēja mītne kā tāda. Paldies, eh, komisāras kundze, mēs balsosim rīt pulksten 12. diskusijas ir noslēgtas. Tagad eh, nākamais ziņojums, Esteves kundzes ziņojums. dod vārdu Mato kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es tagad eh, runāšu Fragas kundzes vārdā. Eh, zivsaimniecības komiteja nolēma izstrādāt ziņojumu par visaptverošu zivsaimniecības stratēģiju attiecībā uz klusā okeāna reģionu. Eh, Šeit ir ļoti dažādi aspekti - tirzniecības politika, attīstības politika, zivsaimniecības politika, ko ir nepieciešams labāk savietot un koordinēt. Te ir arī runa par multiplikatoru efektu un pozitīvajiem aspektiem, kas izriet gan klusā okeāna valstīm, gan Eiropas Savienībai iedzīvotāju. Tirzniecības politika ir nolīgums arī ar Paponu un Jaungvinēju un Fidži, un tāpat ir arī paplašinātas eh, sarunas. Un tad vēl attīstības politika. Eiropas Savienība pēc Austrālijas ir otrais lielākais donors, bet tikai 2% no šiem līdzekļiem tiek izdoti zivsaimniecībai, kas ir ļoti maz, ja mēs redzam, ka zivsaimniecībai ir atslēgas loma. Eh, šeit ir jādomā arī par to, cik liela ir klusā okeāna reģiona nozīme un cik ļoti daudz zivju, gan tunzivis, gan e, visādas citas e, zivis. E, un tas viss šajā te reģionā. Tā kā Mēs patiešām redzam, ka nozīme ekonomiski ir ļoti liela, un tieši tāpēc arī tika pieņemts eh, lēmums koncentrēties uz Eiropas Savienības eh, zainiecību, un te mēs runājam par Fidži un citām valstīm, kuras arī ir saistītas ar šo nolīgumu tas ir pavisam neliels reģions, kā mēs zinām, ka tur kuģi nav daudz. Un um, jādomā arī par Tunziju uz Venecijas nākotni. Ir paredzīts parakstīt jūpusēs nolīgums ar Kiribati par zivsaimniecību. Kad runājam par Mikronēziju un sal Zalmanu salām, tad es ir informējusi šīs valstis par savu piekļuvus politiku, un šobrīd tāpat arī risinās sarunas ar Kuka salām un uh, tam līdzīgi. Mēs, protams, vēlamies, lai šīs politikas būtu savā starpā saskaņotas. Turklāt šīs valstis ir ārkārtīgi, ārkārtīgi pietuvinātas eh, savā sadarbībā ar dažādām fabrikām Latvijā, Amerikā, kur šīs zivs tiek pārstrādāts. Un, protams, līdz ar to arī šīm valstīm ārkārtīgi interesē viss šī joma. Un te mēs runājam par puspārstrādātiem pusfabrikātu produktiem, kas nāk no šīm valstīm. tāpēc uh, nereti te tiek runāts par uh, beznodokļu piekļuvu dažādu veidu produktiem, tirniecībai un tam līdzīgi. Un šai kontekstā ir vajadzīga gan īstermiņa, gan ilgtermiņa stratēģija. Īstermiņa stratēģijas kontekstā grib norā, norādīt uz šo jauno tuvalu nolīgumu, un Eiropas Savienības ietekmi šai kontekstā. Mums jāpalīdz šīm salu valstīm attīstīt zivju resursus un tāpat arī nepieciešams pavisam strauji palielināt cīņu pret nelegālo nozveju. Tātad ļoti strauji jāinstitunē visi instrumenti, kas cīnās pret šo parādību. E, vidējā un ilgtermiņā savukārt vajadzētu izmantot, izveidot reģionālu politiku šīm valstīm. Tam vajadzētu savā starpā saliedāties un e, nodru, līdz ar to runāt. Un tad var tālāk runāt par kopēju sadarbību ES, par piekļuvas tiesībām. Nu, ar tām valstīm, protams, kam tas interesē. Tāpat pārvaldībai jānorisinās pārskatāmā jomā, jācīnās pret šo minēto nelegālo nozveju. Un nepieciešams izstrādāt arī tālākus noteikumus, kuru pamatā būtu VDS sistēma. Kad runājam par sarunām, par šo sarunu tad nepieciešams domāt, kā labāk piedāvāt ES attīstības fonda līdzekļus, kā palīdzību šīm valstīm. Te vajadzētu tikt pāri grūtībām, kur rada tehnisko un cilvēku resursu trūkums, tā lai zivsaimniecības sektors varētu tikt uzlabots un varētu tikt ņemts vērā reģionālās intereses. Un visbeidzot, gribu norādīt, ka nākotnē lielākoties vajadzētu pievērsties uz reģionālu līmeni un iedot daudzveidīgu, daudzpusēju sadarbību. Uh, ar valstīm, kas eh, turpmāk varētu parakstīt šos asociācijas nolīgumus, kur, protams, ES arī ir jānodrošina piekļuva šo valstu ūdeņos attiecīgiem zivju krājumiem. The... Lielas paldies, saka priekšādātājs. Došu vārdu komisārai Devanākī kundzei. Paldies, priekšādātāji. Gribu teikt paldies referentē Frags kundzei un ar, eh, arī kungam, kas lika priekšā šo ziņojumu. Patiešām Klusā okeāna reģions ir Eiropas Savienībai ārkārtīgi pievilcīgs un interesants. Tur 60% no vidusjūras tunzītas nozvēs e, tiek veikt tieši šajā reģionā. Nu, kas, tā kā es ir lielākā zivju importētāja, tad, protams, es interesē uh, zivsaimniecības stratēģijas izveidi šajā klusā okeāna reģionā. Ļaujiet man atgādināt, kādas prioritātes ir ES šajā reģionā. Pirmkārt, ilgspējīga zivsaimniecība. Uh, kur, ka, kas atbilst zinātniskām prasībām un, un ieteikumiem. E, tāpat arī jāspēj pavied, veicināt mazo valstu zivsemniecības pārvaldību, veidojot pareizu zvejas praksi. Ņemot vērā, ka kopējai zivnanības politikai ir ārējā dimensija, komisija ir apņēmusies turpināt veicināt ilgspējīgu, atbildīgu un pārskatāmu zivsēmniecību, Eh, savu partnervalstu ūdeņos. Mēs turklāt veicināsim arī attīstību un eh, reģionālo stratēģiju izveidi, tā lai veidot ilgspējīgu zivsemniecību klusā okeāna reģionā. Ārkārtīgi priecājos, ka Eiropas parlaments apstiprina šādu, šādu vērtību īstenošanu un atbalsta šos principus. Eiropas Savienība ir ārkārtīgi liela nozīme kā tirgū svarīgai valstī, un tāpēc Eiropas Savienībai ir aktīvi jālīdzdarbojas rietumu un austrumu klusākāna reģionu zivsemniecību kopienā. Lai arī varbūt kuģu klātesamība šajos reģionos ir salīdzinoši zema. Mēs šobrīd tomēr esam apņēmušies spēcināt ES klātbūtni šajā reģionā, un šai kontekstā es tiešām ceru, ka Eiropas parlaments atbalstīs secinā eh, to, ka tiek parakstīts jauns protokols zivsēmniecības partnerības nolīgumam ar Kiribati. Šai kontekstā gribu teikt, ka komisija principiāli var piekrist Um, Nauru nolīguma papildinājumu, kamēr vien tas tiek īstenots saskaņā ar attiecīgajiem nosacījumiem, kas minēti šai konkrētajā ziņojumā. Turklāt nepieciešams, ka īstenošanas process ir pilnīgi pārskatāms, cauredzams un arī pārvaldība jāuzlabo tā, lai mērķi varētu tikt atbilstīgi sasniegt. Turklāt jānodrošina pilnīga atbilstība tiem pasākumiem, kas tiek īstenoti gan ekskluzīvajās ekonomiskās zonās, gan tāljūras ūdeņos. Zivsaimniecība ir ļoti svarīga loma daudzu mazo salu reālu valstu ekonomikā, un komisija un Eiropas Savienība ir jāatbalsta šo valstu pamatotās tiesības un ambīcijas, vienlaicīgi sasniedzot šo vispār aptverošo mērķi par ilgspējīgu zivsaimniecību un labu pārvaldību šai jomā. Kā jau jūs ziņojumā uzsvērts, šie, šie mērķi jāsasniedz ar integrētas pieejas palīdzību reģionā, pārliecinoties, ka notiek, tas viss notiek saskaņot un atbilstīgi visām Eiropas Savienības politikām. Komisija ir apņēmības pilna pārliecināties, ka politikas ir saskaņotas un reģionā ir atbilstīga pieeja, tā lai zivsaimniecības savstarpēji integrētos, tur tikt iestrādāti vides, ekonomikas, tirniecības aspekti. Uh, un kopumā tiek saspēk, sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķi arī zivsemniecības pārvaldības jomā. Noslēgumā gribu vēlreiz teikt, ka ārkārtīgi augstu vērtēju jūsu iniciatīvu un domāju, ka tā nāk ārkārtīgi savlaicīgi. Liels paldies, Demanakī kundze! Līdz ar to debats ir noslēgušās un balsojums par šo ziņojumu notiks rīt pusdienas laikā. Lieliski tālāk darba kārtībā ir Salavrakos kunga ziņojums par ierobežojumiem zivsaimniecību jomām un te runājam par melno jūru.